Uh, Dāmas un kungs, sāksim darbu. Uh, mēs esam nedaudz uh, grozījuši laiku, un tagad deviņos mēs balsosim. Nē, tas bija joks. <laughs> a, a Lai jums visiem būtu ne, neliela panika. Nu ko, pirmais darba kārtības punkts. Balsošana sāks 11. tātad kā paredzēts. Pirmais darba kārtības punkts ir Figueiredo kundzes ziņojums minimālā ienākuma nozīme nabadzības apkarošanā un integrējušas sabiedrības attīstības veicināšana Eiropā. Došu vārdu Figueiredo kundzei. Muito obrigada, senhora presidente. Ontem, eh, ontem fizemos aqui com o senhor comissário eh, um debate. Priekšsēdētājs kundze Vakardien pie mums bija ieradies komisāra kungs. Mēs ar viņu diskutējām par nabadzību. Un um uz tiemas fundamentāls. Eh, Domāju, ka mm, nabadzībai ir jābūt vienai no prioritizētajām tēmām mūsu kopīgajā darbā. Jo 2010. gads ir veltīts cīņai pret nabadzību. Un es domāju, ja Eiropas parlaments neiesaistīs to šī jautājuma apspriešanā, to neviens nesaprastu. Mēs redzam, ka pieaug nabadzīgo cilvēku skaits un nabadzīgo cilvēku izmisums aizvien palielinās. Aizvien vārīgākas sabiedrības grupas kļūst nabadzīgas sievietes, bērni un ir atsevišķas sabiedrības grupas, kas nabadzības postam ir pakļautas spēcīgāk nekā pārējās. Sagatavojot šo ziņojumu, es ņēmu vērā pēdējā laikā pieejamo informāciju Uh, tie ir Eirostats piedāvātie skaitļi šī gada janvārī. Tur ir rakstīts arī par cilvēku ienākumiem 2008. gada beigās. Protams, 2008. Um, gada beigu dati pilnībā neatspoguļo šodienas situācijas, jo ekonomikas un tautsaimniecības um, situācija ir pasliktinājusies, ņemot vērā krīzi. Uh, Iespējams, ka situācija šodien ir daudz ļaunāka, um, ja to salīdzina ar piedāvātiem skaitļiem, bet šajos skaitļos jūs arī varat redzēt, um, pateicoties šiem skaitļiem, varat redzēt, cik uh, nopietna šī situācija. 27 dalību valstu Eiropas Savienībā 17% cilvēku dzīvo ar tādiem ienākumiem, kas ir zem nabadzības robežas. Un, protams, eh, viņi ir apdraudēta grupa. 85 miljonu cilvēku līdz ar to ir ieskaitāms šajā grupā. 2008. gadā tie bija 85 miljoni, bet iespējams, ka tagad jau vairāk miljoni vēl ir nākuši klāt šim skaitlim. Un precīzākus skaļus mēs redzēsim tad, kad iepazīsimies ar jaunajiem Eurostat datiem. Kopš 2000. gada situācija ir pasliktinājusies, kopš mēs lēmām par Lisabonas stratēģiju. Viens no Lisabonas stratēģijas mērķiem bija eh, nabadzības izskaušana. Un mēs konstatējām, ka nabadzība ir pieaugusi par 2%, ja to salīdzina ar 2000. gada datiem. Jāņem vērā, ka tā ir ļoti dramatiska situācija, kas īpaši smagi skar bērnus un jauniešus līdz 17 gadu vecumam, jo dažās eh, sabiedrības grupās atsevišķās valstīs 20 eh, un pat 33% šajā, no šajā grupā piedarošiem bija nabadzības skarti Itālijā, eh, Latvijā 25%, Grieķijā, Portugālē, Lietuvā 23%, Polijā 23%. Slovenija, ne Finlandija. Eh, zemākās eh, nabadzības rādītāja kvotas ir Dānijā, Somijā un Slovenijā - 2%. Ja mēs runājam par šo situāciju, mēs arī runājam par uh, to, Kāda ir situācija pēc sociālo iemaksu nomaksāšanas? Ja mēs par to nerunātu, tad uh, situācija būtu vēl ļaunāka. Apsvērumos mēs varam redzēt, ka pirms sociālo iemaksu samaksāšanas um, 18. Uh, eh, gadīgi jaunieši ir skarti par 18%, vecāki cilvēki par 24% un sieviešu grupā šie nabadzības rādītāji ir vēl augstāki. Jāņem vērā, ka jaunieši, bērni un sievietes visvairāk cieši no nabadzības, un ir vēl kādi eh, rūpes viesoši faktori, proti, ka nabadzīgo darba ņēmēju skaits nākotnē pieaugs jāņem vērā, kā darba tirgus situācija ir smagi mainījusies. Un līdz ar to pieauga slikti apmaksātu darba vietu skaits. 2008. gadā 8% no Eiropas Savienības darbaņēmējiem bija nabadzīgi darbaņēmēji. Tādi ir Eirostat dati. Šie cilvēki vienkārši nevarēja mm, pārkāpt pāri nabadzības slieksnim. Manā valstī, Portugālē, Eirostat apgalvo, ka 2008. gada beigās šādu cilvēku skaits sasniedz 12%. Tas patiešām ir tāds uh, uztraukuma viesošs fakts. Mēs esam iepazinušies arī ar Eurostat datiem par materiālo ienākumu stāvokli un pamatojumā ir rakstīts, ka ir atsevišķas iedzīvotāju daļas. Ir cilvēki, kam mājās nav, piemēram, apkures vai viņi arī nevar uh, katru otro dienu atļauties um, maltīti ar gaļu, vistas gaļu vai zivi. Jūs ar šiem faktiem varat iepazīties paskaidrojumā, un kolēģi, protams, to izlasīs. Tāpat jūs redzat uh, manis nosauktos skaitļus, un jūs redzat, ka pētījuma dati patiešām atbilst patiesībai. Paraugoties uz šiem skaitļiem un uz ziņojumu kopumā, mēs saprotam, ka ir jārīkojas. Protams, ir um, jāievieš dažādi pasākumi, lai varētu efektīvi cīnīties pret nabadzību. Tie ir tādi pasākumi, e, kam var būt atšķirīgs raksturs un, protams, tie var rezultēties atšķirīgos plānos. Protams, nabadzībai ir ļoti daudz seju. Es runāju par ienākumiem un minēju e, materiālo nenodrošinātību. E, jo cilvēki nevar atļauties konkrēts preces, bet nabadzība ir daudz tālākajoša. Piemēram, ir cilvēki, kam nav piekļuvis veselības aprūpē, viņi nevar izglītot bērnus, viņi nevar mm, izmantot sociālā nodrošinājuma priekšrocības un nevar izmantot juristu pakalpojumus. Protams, cilvēkiem, kas dzīvo nabadzīgā ģimenēs, ir grūti nodrošināt pienācīgu izglītību. Un eh, tepat varētu runāt par traucētu piekļuvi demokrātijai. Un eh, darba ņēmējiem ir arī grūtāk eh, biedroties, iestāties arotbiedrībās, un šādiem cilvēkiem ir grūti runāt par savām problēmām. Šāda situācija valda daudzās dalību valstīs. Kā jau minēts, Mums ir jāvērtē nabadzība no daudziem aspektiem. Es to gribēju vienkārši kolēģiem pateikt, ja es runāju par minimāliem ienākumiem. Mēs uh, esam minējuši pašus uh, traģiskākos nabadzības gadījumus, un nav tādas, uh, tādas brīnuma nūjiņas, ar ko varētu uh, apkarot, atrisināt visas problēmas. Eh, nabadzība ir jāprūko mm, tās eh, atšķirīgajās dimensijās, un tādēļ arī pasākumiem ir jābūt diferencētiem. Protams, mums ir jāuzlabo šo cilvēku darba apstākļi, eh, jāpaceļ algu līmenis un jāparūpējas par to, lai cilvēki, kas patiešām strādā, nebūtu nabadzīgi. Protams, arī uh, varētu uzlabot pensijas, paaugstināt pensijas tiem cilvēkiem, kas jau ir beiguši darba dzīvi, profesionālo dzīvi, un uh, piedāvāt tādas pensijas, uh, pateicoties kurām uh, var uh, cilvēki turpināt dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, nevis vienkārši iekrist nabadzībā kā tādā melnā caurumā. Tas notiek daudzās valstīs, piemēram, arī Portugālē. Uh, ir e, jāgarantē piekļuvi izglītībai, e, labiem veselības aprūpas pakalpojumiem un tā tālāk. Tālāk minimālie ienākumi ir veikti divi patiešām saistoši pētījumi, kuros mēs varam lasīt, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu jau ir noteikts minimālās algas līmenis. Visās valstīs tā nav. Um rendimento mínimo adequado para viver com dignidade. Bet tas nenozīmē, ka ar šo minimālo algu ir iespējams normāli dzīvot. Tomēr ir vairākas valstis. Uh, um instrumento importante de luta contra a pobreza kas ir ieviesušas konkrēts pasākums un izmanto instrumentus, lai cīnītos pret nabadzību. Vairākos pētījumos mēs varam lasīt, ja nebūtu šīs minimālās algas garantiju, tad būtu vēl vairāk nabadzīgu pilsoņu. Tādēļ visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāievieš šī minimālā alga, lai cilvēki patiešām varētu normāli dzīvot. Domāju, tieši par to mums vajadzētu diskutēt. E, tagad, e, izstrādājot ziņojumu projektu, es, protams, nevarēšu šeit iekļaut visus priekšlikumus, ir zināms robežas, kas man jāievēro, bet jūs e, ar to varēsiet, protams, visi iepazīties arī rakstiskā veidā, rūpīgāk lasot ziņojumu. bet uzklausot eh, kolēģus un ņemot vērā arī manus grozījumus, šeit, protams, varētu vēl iekļaut daudz vairāk, bet pirmajā ziņojuma sagatavošanas posmā man tas neizdevās. Protams, mums vajadzēja arī uh, vienoties, rast konsensusu, lai taptu tāds ziņojums, par kuru var balsot visi parlamenta deputāti. Es domāju, ka ir jāstrādā tieši tādā veidā. Protams, eh, ir ļoti daudz manevrēšanas iespēju, lai varētu ar kolēģiem rast vienprātību, un es jums negribēju piedāvāt tādu ļoti norobežotu izolētu instrumentu. Nē, ir jāizmanto daudz plašāka pieeja. Un es vēlējos arī pasvītrot, ka mēs varam darīt pat vairāk. Mēs varētu šos instrumentus padarīt vēl detalizētākus daudziem kolēģiem. Tas būtu patiešām um, patīkami viņi atbalstītu šādu ideju, un tas būtu labs fundaments, uz kur balstoties mēs varētu strādāt tālāk. Es esmu pārliecināta, ka tad eh, vēlākos ziņojumu tapšanas posmos mēs varēsim e, nākt klajā ar papildus priekšlikumiem, un gūtā vienprātība būs vēl plašāka un visaptverošāka, un es ceru, ka mums ir jāatbalsta šis ziņojums par cīņu pret nabadzību, un Eiropas parlamentam ir jāparūpējas par to, lai tieši šajā gadā kaut kas mainītos. Paldies! Yes, thank you. Uh, thank... Liels paldies, Pigrēdo kundze. Man liekas, tas ir lielisks ziņojums. Esmu manas grupsējums uh, referents. F punktu jūs pareizi sakāt, ka sievietes visvairāk riskē nokļūt nabadzībā. Es gribētu iekļaut arī, cit, iekļaut arī citas grupas. Piemēram, cilvēkus ar invaliditāti, jo cilvēki ar invaliditāti vecākā gadgājuma cilvēki arī bieži vien uh, riskē nokļūt nabadzībā, un viņiem ir tikpat liels risks kā sievietēm. Un tas ir nesamērīgi. Salīdzinot ar citām sabiedrības grupām, es gribu arī uzteikt piekto punktu, aicināt arī dalību valsts noteikti ienākumu schēmas, kā veidu cīnīties pret nabadzību. Jūs sakāt, ka tur arī būtu jābūt iniciatīvai. Man arī ir vairākas iniciatīvas par to, kam tam būtu īsti jābūt. Jūs par to visai maz runāju tagad, bet ja jūs varētu to vairāk paskaidrot, tad eh, savos nobeigumu komentāros. Septītais punkts. Tur skaidri pateikts, ka cik svarīgi cilvēki, kur dzīvo nabadzībā, kādā veidā viņi ir iesaistīti vai nav iesaistīti nabadzību eh, lēmumu pieņemšanā. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi runāt gan par sievietēm, gan arī par bezpajumtniekiem, ar citiem deputātiem. Arī iepriekšējā nedēļā mēs arī organizējam sanāksmi tieši par bezpajumtniekiem. Viņi ir izslēgti no lēmumu pieņemšanas procesa par to, kādā veidā viņi uzskata lietām būtu jānotiek, lai viņiem palīdzētu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs iesaistītu cilvēkus, kurus ļoti skāra eh, nabadzība lai mēs iekļautu šos cilvēkus eh, lēmumu pieņemšanas eh, procesā. Protams, ir dažādas organizācijas, bet ir arī individuāls eh, organizācijas, kuras arī vēlētos iesaistīties visā šajā procesā. Es zinu, ka jūs jau esat konsultējusies ar dažām no šīm organizācijām. Esmu ļoti priecīga par to, cik labs šis ziņojums, kā tas ir izstrādāts. Mēs nāksim klājā ar grozījumiem. Uh, Un es tiešām uzskatu, ka tas ir lielisks ziņojums. Esat paveikusi lielisku darbu pie tā. Es būšu ļoti ieinteresēta uzklausīt uh, jūsu viedokli par uh, iniciatīvām dalību valstīm noteikti minimālo ienākumu. Vārds Grunīka un Zēlūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, Pigrēdo kundze ka skatāt šo tik svarīgo jautājumu. Tas ties, ka mēs nevaram atstāt uh, cilvēkus um, aizmirstībā Eiropas Savienības sabiedrībā. Nu, par šo minimālo ienākumu un atgrīvotībā pieredze, kas notiek Francijā, ir tāds minimālais iekļaušanas ienākums, un, diemžēl, mēs esam aizmirsuši vārdu iekļaušanu, un pēc tam cilvēki vienkārši uh, dzīvoši ar nelielo ienākumu, jo šie ienākumi tomēr ir visai zemi. Salīdzinot ar dzīves dārdzību, es domāju, godīgi sakot, ka šiem cilvēkiem būtu jānodrošina nepieciešamā cieņa un uh, jānodrošina sociālā atzīšana, jānodrošina darbs. Ir cilvēku kategorijas, kuriem vienmēr ir ļoti liels grūtības atgriezties darba tirgumu jo priekšsēdētāji arī uz to norādīja. Šeit runāja par cilvēkiem, kur ir eh, cieši no smagas invaliditātes. Šiem cilvēkiem tiešām ir jāparedz eh, atbalsts, eh, sociālais atbalsts, kurš būtu pietiekami liels, lai viņi varētu uh, dzīvot cilvēku cienīgu dzīvu, dzīvi. Šī atgriešanās uh, darba tirgu, uh, Tur ir nepieciešama apmācība, protams, bet ļoti precīza apmācība, jo ļoti, ļoti bieži cilvēkus mēs nosūtām uz dažādām apmācībām, kas patiesībā gala beigās viņus nenoved darba tirgu, jo attiecīgajā jomā nav darba vietu. Mums ir jāpārdomā, kādas ir nepieciešamības darba tirgu šodien un rītdien kādas būs jaunās darba vietas. Jābūt, jāpadomā arī par uh, minimālo vecumu līmeni cilvēki, kuri strādājuši visu savu dzīvi un tagad ir pensijā un dzīvo ar nepietiekamiem ienākumiem, lai dzīvo cilvēku cienīgu dzīvi. Mēs nevaram viņus atstāt tādā situācijā, viņi ir piedalījušies sabiedrībā, nevajadzētu viņus aizmirst. Un visbeidzot, strādājošie, kuri ir nabadzīgi. Es uh, Esmu ļoti kursā par situācijām, kur uh, cilvēki nestrādā, viņiem ir daudz sociālo pabalstu, un kad jūs visu saskatāt kopā, tad šiem cilvēkiem ir pat lielāki ienākumi nekā cilvēku, kur strādā. Kādu pamatdarbu, kur saņem minimālo ienākumu, un tas rada ārkārtīgi nesaprotamu atšķirību. Uh, un nelīdzsvarotība, pie tam jāpievērš uzmanība. Un nabadzībā analīze, ko mēs arī varam veikt, ir jautājums arī par uh, ārkārtīgi lielu parādu slogu. Šeit būtu jādomā arī par finanšu organismiem, institūcijām, kuras aizdod, bet neņem vērā cilvēka kapacitāti atmaksāt savu parādu. Un tad bez problēmām ierodas un pieprasa šo atmaksu, pat ja viņiem nav minimālo ienākumu, lai izdzīvot, ir jāpadomā par to, lai pārlieku lielais pārādu sloks. Un, un cik nabadzība maksā mūsu sabiedrībai. Paldies, un, protams, esmu arī gatava iesniegt grozījumus un piedalīties jūsu ziņojumu izstrādē. Paldies, Džina Lambert, lūdzu. Paldies, pateicos arī referentē par veikto darbu, piekrītu jau izskanējušiem komentāriem. Jo īpaši runājot par uh, šo cilvēku iekļaušanu lēmumu pieņemšanā, tas ir ļoti svarīgi. Nacionālajiem rīcību plāniem būtu jāspēlē šeit savu loma. Šī komitejai vajadzētu redz, raudzīties, kādā mērā nacionālajā rīcību plāni tiešām iekļauj uh, lēmumu pieņemšanā cilvēkus, kuri dzīvojuši vai dzīvo nabadzībā. Viens, divas lietas, kuras vēlos padziļināt, skatīt saistībā ar šo ziņojumu. Mēs saprotam, ka vairākas valstis, dalība valstis, kur pat ir augoties uz ienākumu līmeni, atbalsta līmeni, par pensijām, sociāliem nodrošinājumiem, cilvēku ar invaliditāti atbalstu un tam līdzīgi. Mēs bieži vien redzam, ka valsts atbalsta līmeņi tiek noteikti tādā līmenī, ka cilvēki joprojām to saņemot dzīvo nabadzībā. Viņiem nav, šie atbalsti nav noteikti tādā izdzīvošanas līmenī. Būtu jāraugās, kā dažādās dalība valstis nosaka šos atbalstu līmeņus. Viens no. Un kādus faktors viņam vērā šie indikātori, uz kuriem norāda arī Figueiredo kundze, ir ļoti svarīgi. Uh, tieši šajā aspektā. Lai tajā pat laikā mēs nerunātu par cīņu pret nabadzību, un tajā pat laikā ļoti daudz cilvēku tur joprojām dzīvo. Vēl viens faktors par uh, eh, ienākumu atšķirību samazināšanu starp bagātākajiem un nabadzīgākajiem. Atbilstīgi arī jaunākajiem pētījumiem mēs redzam, ka šī atšķirība ir ārkārtīgi liela. Uh, Tas ir ļoti svarīgi samazināt šo ienākumu atšķirību, lai nodrošinātu sociālo kohēziju. Būtu liederīgi arī skatīt šo elementu padziļinātāk, un ko jau arī teicām komitejā un plenārijā arī iepriekš par sociālo nosacītību. Lai arī varētu piemērot šo atbalstu līmeņus. Un tad eh, runājot par pārēju no atbalstiem uz darba tirgu, atbalsts cilvēkiem darba tirgu un nevis uh, radīt šķēršļus. Esmu īsti pārliecināta, ka par to būtu jārunā tieši šajā ziņojumā, bet, protams, tas ir aktuāls jautājums. Arī komiteja jau pie tā strādājas iepriekš. Mēs iesniegsim dažus grozījumus. Esmu interesēta arī skatīt jautājumu par konkrētiem pasākumiem, kādi tiek minēti. Iekļaut varbūt arī pamatlēmumu direktīvā par minimālo ienākumu ir arī citas idejas. Būtu liederīgi, ja mēs varētu izstrādāt kaut ko specifiskāku un nevis eh, vienkārši runāt vispārīgi vai izteikt vispārīgs aicinājums izstrādāt pasākums. Tātad būtu interesanti, ja mēs arī par to varētu vienoties. Paldies, ka Ferati kungs, lūdzu. Grazie, Presidente. Il lavoro della relatrice. Paldies, priekšsēdi. Referentes sagatavotais ziņojums ir lielisks. Un skatītais jautājums arī ir ļoti svarīgs. Tas tiesa, ka Jo īpaši šogad Eiropa koncentrējas uz nabadzības jautājumu. Mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu ļoti plašs analītiskais pamats, ietvars ar visiem elementiem. kā jau to minēja referente. Es domāju, ka šo um, ietvaru vēl vairāk varētu palielināt, bet um, šis sākuma punkts ir ļoti labs. Es domāju, ka būtu liederīgi, ja vien kāds no mums arī noteikti ļoti precīzus priekšlikumus, detalizēt šos priekšlikumus, bet vairāk Mums rīcībā esošos da datus mēs redzam, ka nabadzība ir ļoti izplatīta. Tas attiecas uz vairākiem aspektiem. Tas tiesa, ka nav viens instruments, kas visu atrisinātu. Un, lai apkrot nabadzību, ir jārīkojas, jāizmanto visi pieejami instrumenti, savietot tos un arī atbilstīgi tos novirzīt konkrētai mēģi grupai. Tabulā. Mēs redzam ļoti skaidri, problēmas, kas attiec arī uz ve dažādām vecuma grupām Eiropas valstīs. šī nabadzība vairāk skar bērnus un pusauģus un arī vecāku gadagājumu cilvēkus. Dabām šīm kategorijām mēs nevaram izmantot viens tos pašus instrumentus, ir jāparedz cita dažāda risinājuma, kas attiecas uz nepilngadīgajiem. Svarīgākais atsauces punktam ir jābūt ģimenei, kur pretī vecā gadagājuma cilvēkiem ir jāparedz nepieciešamā sociālā politika. Un tas, kas apvieno abas šīs grupas, ir minimālais, minimālais ienākuma līmenis. Tāpat laikā Eiropas valstis mm, definē šo ienākumu ļoti atšķirīgi. Aicinu Figueredo kundzi, cik tas ir iespējams, arī izstrādāt tabulu, kāda jau ir šeit, līdzīgi tai, līdzīgu tai, un mēs redzētu atšķirības minimālā ienākuma līmenī dažādās dalību valstīs Eiropā. Un ir jābalstās tieši uz šo instrumentu turpmākajā darbā. Ir saikne starp uh, ģimenes atbalstu politiku, sociālo, poli sociālo politiku, kas uh, atbalsta vecākajiem cilvēkus. Arī, protams, um, vidē vecuma cilvēkiem arī nosacījumi un situācijas ir ļoti atšķirīgas. Aizvien vairāk Eiropā ir cilvēki, kur strādā, bet ar uh, algu viņiem nepietiek, lai izkļūtu no nabadzības. Agrāk tas tā nebija. Darbs visiem automē, automātiski nodrošināja cilvēku cienīgu dzīvi. Tās vairs tā nav šodien. Mūsu darbs būtu tādējādi jākoncentrē uz minimālo algu, ņemot vērā, ka katrā dalību valstī un arī ņemot vērā Eiropas Savienības atbalstu varētu būt atšķirības visai lielas. Priekšlikumā vajadzētu paredzēt arī nepieciešamo makroekonomisko izvērtējumu pār izmaksām. Esmu pārliecināts, ka tieši šādi būtu jādarbojas jo sociālā kohēzija nozīmē iekļaut, integrēt izslēgtās personas. Mēs nevaram atļauties šajā pasaules daļā saskarties ar tādām problēmām, kur šis ienākuma līmenis ir tik atšķirīgs dažādās dalību valstīs, un nevaram pieļaut, ka cilvēki tiek marginalizēti, jo īpaši šajā uh, gadā mēs īstenojam cīņu pret nabadzību. Mēs varam strādāt, ka tad kopā varat reiķināties ar mūsu uh, konstruktīvo sadarbību. Šie svarīgi jautājumi un nevajadzētu šeit dot priekšā politiskām uh, pieejām, jo jautājums ir tik uh, apjomīgs un svarīgs, ka mēs varam bez problēmām strādāt kopā, lai nonāktu pie pozitīva rezultāta. Paldies, Gans kundze. Paldies. Uzsvēršu arī to, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Esam, esmu priecīga, ka mēs uh, par to tagad runājam saistībā ar 2020 stratēģiju. Šis jautājums ir saistīts ar šo stratēģiju. Turpmāko sešu mēnešu laikā mums būs nepieciešama, būs spēcīga Beļģijas prezidentūra, jo viena no viņa prioritātēm bija nāk klajā ar eh, padomas lēmumu par minimālo ienākumu. Tas būs ļoti svarīgi. Lai šo mērķi sasniegt arī nākamajai valdībai, bet mēs jau to nevaram ietekmēt. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir. Es nešu salīdzinājumu, kā dažādas dalību valsts nosaka indikātorus, um, ticībā uz minimālo ienākumu no vienas puses, un otras puses būtu ļoti interesanti arī raudzīties, uh, kāda ir saikne starp minimālo algu un minimālo ienākumu dažādās dalību valstīs. Uh, Cik daudz ir motivējošo faktoru, lai varētu izvēlēties cilvēks strādāt? Dažās valstīs šī atšķirība ir ļoti maza. Par to būtu jārunā. Un tagad par atsevišķiem punktiem runājot. Es neminētu dažas valstis, kur uh, ir kur ir dažāds šīs nabadzība līmenis. Varbūt vienkārši minēja dažas valstis minēt. G punktā mēs runājām par dažādām uh, sarežģītām grupām, imigrantiem, cilvēkiem ar invaliditāti, arī par piekļuvu augstas kvalitāti darba vietām. šiem cilvēkiem vairāk ir pieņi, jānodrošina vairāk tāds uh, cienīgs darbs, ne tik, varbūt ne tik daudz koncentrēties uz augstu līmeņu darba vietām. Minam arī ekonomisko sociālo kohēziju. Es domāju, ka teritoriālā kohēzija arī ir svarīga. Tā ir daļa no kohēzijas politikas. Kā uh, mazināt teritoriālās atšķirības? Būtu arī liederīgi uzsvērt saikni starp nabadzību un diskrimināciju daudzās valstīs. Tas tiesa, ka uh, šīs abas lietas ļoti cieši saistītas. Paldies. Having this report here. Thank you. Uh, Mr. Dearden. Paldies, Dildenkungs. Darden, sorry. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Referents kundze, es pievienošos kolēģiem, kas teica, ka viņi priecājas par šo ziņojumu. Es tik tiešām domāju, ka šis ir labs pamats turpmākajam darbam pie šī jautājuma, kas ir ļoti svarīgs. Un es varbūt neatkārtošu to, ko teica kolēģi, kolēģi no manas politiskās grupas, bet tomēr es vēlētos pavērsties dažiem jautājumiem. Vispirms es gribētu teikt, ka šis ziņojums ļauj mums izvirsīt priekšplānā jo īpaši apsvērmos to risku, eh, kādu rāds nabadzība, jo īpaši atsevišķām sabiedrības daļām, par to jau tik runāts, proti par jauniešiem, gados veciem cilvēkiem. Uh, ir svarīgi noturēt viņus darba tirgu vai ļaut viņiem piekļūt darba tirgumu. Tas ir svarīgi ne tikai viņiem pašiem, bet arī, lai mēs varētu finansēt vispārējo sociālā nodrošinājuma sistēmu un panākt vispārēju sociālo harmoniju. Jūs pieminējāt arī risku, kas ir saistīts ar sieviešu nabadzību. Tad, tad ir ievainojamākas iedzīvotāju grupas, bet arī par to runāja kolēģi. Es vēlētos uzsvērt arī to, cik svarīgi ir daži no tiem aspektiem, kurus jūs uzsvērāt apsvērumos, tā piemēram sociālā nodrošinājuma sistēma, kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi, pienācīgs ir cienīgs darbs. Šie ir jautājumi, par kuriem mums nopietni jāpadomā, kad mēs domājam par nabadzību. Un kad mēs izstrādājam Eiropas uh, Savienības politiku, jo īpaši makroekonomisko politiku. Es priecājos par to, ka jūs uzsverat šos punktus. Man priekšlikumi, kas vairāk attiec uz pašu ziņojumu pamatsaturu. Saturu divi komentāri. Vispirms, kad jūs runājat par mērķiem, kas būtu jāsasniedz eh, cenšoties samazināt nabadzību, un jo īpaši runājot par stratēģiju 2020, mēs varbūt varētu eh, šo mērķi izvirzīt daudz ambiciozāk un no 20 miljoniem pāriet uz 40 miljoniem. Uh, Es ceru, ka mēs paturēsim šādu skaitļos izteiktu mērķi, bet es domāju, varbūt būtu jāpārdomā šis jautājums arī tīri proporcionāli, po, procentuāli. Vēl bez šī vispārējā mērķa mums būtu jāpadomā arī tīri par procentuāliem datiem būtu labi, ja mēs, protams, sasniedzam šos te 20 miljonus, jo padomu nevienmēr ir um, pozitīvi noskaņot pret šādiem ambicioziem mērķiem. Tālāk vēl viens jautājums. Kad jūs atgādinātu par komisijas iniciatīvām šajā jomā, varbūt mēs varētu vēl nostiprināt šo punktu un precizēt to, un jo īpaši uzsvērt to, ka runa ir par iniciatīvām, kurām būtu jābūt pēc iespējas eh, saistošākām dalībvalstīm. Kopumā varētu teikt, ka šis ziņojums pamatoti uzsver to, cik svarīgi ir runāt par ienākumiem cīnoties pret nabadzību, bet es domāju, ka mēs varētu vēl pastiprināt šo te aspektu, domājot par pamatu asi, proti, kas ir minimālais ienākums cīņas pret nabadzību ietvaros. Un, manuprāt, tas varbūt nav pietiekami uzsvērts šajā te jūsu ziņojuma pirmajā versijā. Es domāju, ka varbūt ar grozījumiem, kopīgām pārdomām mēs varētu vēl nostiprināt šo jautājumu ziņojumā. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka, protams, es kopā ar kolēģiem esmu pilnīgā jūsu rīcībā, lai strādātu kopīgi pie grozījumiem, kas palīdzētu uzlabot ziņojumu šādā veidā. Paldies! Thank you. Uh, Mr. Handel. Handelkungs. Uh, kolēģi Grūninga kungs un Lambērs kundze norādīja, ka šeit ir jāuzdod jautājums, kā cilvēki paši varētu izkļūt no nabadzības. Un pat tiešām ir uh, tādi uh, sliekšņi, atšķirības ienākumos, ka cilvēkiem bieži vien ir izdevīgāk dzīvot uz sociālajiem pabalstiem, nevis meklēt nodarbinātību. Bet tas būtu aplami, ja mēs ietu pa tādu ceļu, kas vienmēr tiek aprakstīts dažos plašsaziņas līdzekļos, tas tur tiek rakstīts lieliem burtiem, proti uh, ka it kā sociālai pabalsti būtu pārāk augsti, tādēļ cilvēkiem ir izdevīgāk nestrādāt. Ņemot vērā šo ziņojumu, mums vajadzētu padomāt par sekojošo proti ne jau pabalsti bezdarbniekiem ir pārāk augsti. Nē, problēma ir tā, ka vairākās dalību valstīs ir tāds algu līmenis, kas ir tik zems, ka cilvēks pat uh, vispār cilvēkam nav nu, nekāda izdevīguma iet strādāt. Un darba devējs patiešām ir tagad izveidojis tādu algu līmeni, no kur cilvēks patstāvīgi nav spējīgs izdzīvot. Gončārs kundze uzdeva jautājumu par minimālo algu, tas ir patiešām ļoti svarīgi. Un vēl kāds faktors. Uh, saskaņā ar jaunāko pētījumu datiem. Uh, <clears throat> nabadzīgi cilvēki, bezdarbnieki neiet strādāt, jo eh, sociālie nodokļi un citi nodokļi ir tik augsti, ka šie cilvēki pēc tam saņem mazāk naudas eh, ja, nekā tad, ja viņi saņem, piemēram, bezdarbnieku pabalstus un citus pabalstus. Uh, Tātad līdztekus minimālās algas jautājumam mums ir jāpadomā par um, šo faktoru, ko dalību valstis varētu darīt, lai varētu nodrošināt pārēju no bezdarba uz regulāru nodarbinātību un varētu arī parūpēties par attiecīgu sociālā nodrošinājuma un nodokļu sistēmas saskaņošanu, lai cilvēkiem patiešām būtu motivācija atgriezties darbā. Un mums nevajadzētu pašiem sev aizmālēt acis, ka tie cilvēki, kas ir bezdarbnieki, kas meklē darbu. Viņiem ir ļoti maz piedāvājumu, ir maz darba vietu, tādēļ minimālā alga būs tikai viens no instrumentiem. Jārunā par darba politiku, par darba laiku politiku un par to, kā radīt jaunas darba vietas. Paldies! Thank you. Before I bring Mrs. Figueiredo back. Paldies. Pirms es dodu vārdu atkal Figureiro kundzei, es gribētu dot uh, vārdu komisijas pārstāvim. Es vēlētos uzzināt, vai jūs esat veikuši savus sākotnējos pētījumus par nabadzību un uh, saikni ar pašreizēju ekonomisko krīzi. Paldies, komisija kopā ar dalību valstīm šobrīd uz, novēro tādu, kāda saks krīze ir atstājusi uz uh, situāciju dalību valstīs, jo īpaši, kas attiecas uz nabadzību un nabadzības risku. Šos pētījumus mēs šobrīd veicam, un iespējams, ka komisārs jau vakar paskaidroja, kā ir virkne iniciatīvu, kas ir paredzētas šajā jomā, lai pieļaut labāku situācijas uzraudzību. Tātad šis darbs joprojām norit, un daži no rezultātiem jau ir publicēti, daži būs pieejami vēlāk. Paldies, un tagad vairs Figreiro kundzei. Obrigada. Ehm, Paldies. Tagad reaģējot uz kolēģi izteikumiem, vēlējos pateikties par jūsu sadarbību. Un es uzskatu, nu, ka šajās debatēs mēs uzklausīsim vēl virkni dažādu priekšlikumu, bet eh, vēlējos pateikt sekojošo. šo. kad es eh, uzdevu konkrētus jautājumus savā ziņojumā, es domāju arī par to, kādas atbildes būtu iespējams uz tiem sniegt, bet man nepietika laika, lai uzrakstītu visas atbildes. Līdz ar to varu piekrist eh, tam, ko kolēģi teica. Kā mēs varam izskaust nabadzību, to cilvēku nabadzību, kas joprojām strādā, bet ir nabadzīgi? Tas ir tāds fenomens, eh, kurš aizvien plešas plašumā. Protams, ir jāveido kvalitatīvas darba vietas, kas eh, cilvēkus nodrošinātu ar zināmām tiesībām, un darbam ir jābūt eh, jebkuru cilvēku cienīgam. Uh, Nu, dalību valstīs formulējumi atšķiras, atšķiras izpratni par to, kas ir augstvērtīgs un kvalitatīvs darbs, bet ja es runāju par šādu darba vietu, kas ir papildināta ar tiesībām darba ņēmējiem, man uzreiz prātā nāk uh, sava dzimtene, proti, ja ir minimālā alga, tā bieži vien ir pārāk zema, lai nu tās varētu dzīvot, piemēram, 12% no Portugāles iedzīvotājiem dzīvo Eh, par minimālo algu. Eh, it sevišķi liela ir sieviešu grupa, kas strādā par minimālo algu. Eh, mums bija pieņemts jauns minimālas algas likums, tas stājās spēkā janvārī. Tātad kvalitatīvas darba vietas papildināts ar tiesībām darba ņēmējiem, tas ir tieši tas, ko es domāju. Tālāk jāparūpēs arī par jauniešiem. Jaunieši Nedrīkst vienmēr strādāt tikai kā praktikanti, piemēram, trīs mēnešu, pusmēne, pusgadu, vienu gadu, divus gadus. E, citreiz viņi vispār strādā bez jebkādas atlīdzības, lai gūtu darba pieredzi. Nu, varbūt dažreiz viņiem e, samaksā transporta abonementu un e, viņiem ir iespēja paēst vienreiz dienā, bet ir jāparūpējas par to, lai viņi saņemtu atlīdzību par savu ieguldījumu. Mums ir jārod atbild arī uz šo problēmu. Ir arī izstrādāts ziņojums tieši par šo jautājumu. Un mēs runājam arī par laika darbu cilvēki pēc tam saņem ļoti zemu atalgojumu, un arī tas nepalīdz viņiem izkļūt no nabadzības. Ir arī tādas, nu, ir eh, darba vietas ar uh, nepatīkamiem darba apstākļiem, arī ļoti slikti apmaksātas. Es, protams, nesmu nu, izveidojis dalību valsts likumdošanu, bet mums ir uh, eh, jāpieraksta arī visi šie aspekti ziņojumā. Tālāk ir arī jāpiemina pensionāri pensionāriem ir jānodrošina kaut kāds konkrēts ienākuma līmenis, tātad pensija līmenis, lai cilvēki varētu par to normāli dzīvot, tad, kad viņi ir devušies pelnītā atpūtā. Tas arī ir jāiekļauj šajā ziņojumā. Bet es to vēl nevarēju paveikt. Nākotnē noteikti ap, esmu apņēmusies to izdarīt. Tālāk Gonferātī kunga jautājums par izmaksām. Par to es runāšu vēlāk. Vēl kāds aspekts - cilvēki ar e, īpašām vajadzībām. Viņi ir minēti šajā ziņojumā vispārīgi, bet e, nav sniegts konkrēts atbildes, e, ņemot vērā jau iepriekš izklāstītos iemeslus. Kā mēs varam reaģēt uz e, nabadzību? Mums ir e, jāņem vērā arī bezdarbnieki. E, ir jābūt sociāli, sociālo pabalstu līmenim un jāpiedāvā darba vietas, kas ir cilvēku cienīgas. Tam ir jābūt konkrētam stimulam, bet, protams, vienmēr būs cilvēki, kas nevarēs strādāt darba tirgū piemēram, hroniski slimi cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, un šeit ir jārada īpaši pasākumi, lai darba tirgu kaut kādā veidā iesaistītu arī šīs grupas. Ir jāparūpējas par darba vietām cil arī cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu saņemt apmaksu par savu darbu un līdz ar to nodrošināt sev normālu pienācīgu dzīvi. Tas viss arī ir jāiekļauj šajā ziņojumā. Mēs arī varam šo minimālo algu uztvert atšķirīgi, interpretēt šo jēdzienu atšķirīgi. Minimālā alga Eiropas līmenī. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai tiktu noteikta minimālā alga. Tā vienmēr nav jābūt identiskai, jo dalību valstīs, protams, situācija nav viendabīga. Bet ir jāpadomā varbūt par tādu procentu līmeni, proti um, minimālā alga, kas uh, būtu aprēķināta no valsts IKP. Es vēlējos par šo jautājumu izteikties, jo noteikti par to mums būs vēl ļoti kaismīgi jādiskutē. Tālāk par izmaksām. Kā mēs varam garantēt eh, cilvēkiem pienācīgi ienākumu līmeni, ja viņiem, piemēram, ir ļoti liela parāda, kā viņi var šīs izmaksas nomaksāt, kā viņi var tās sekt. Mēs runājam par ekonomisko un sociālo kohēziju un arī par Eiropas solidaritāti. Un? Šeit vajadzētu izmantot ES budžeta līme, e, līdzekļus. To es savā ziņojumā neesmu minējis, bet e, šāds piedāvājums baudīja ļoti plašu atbalstu. Un es to neesmu norādījis ziņojumā pirmajā tapšanas posmā, bet jāpaskatās, vai kolēģi šādu priekšlikumu varētu atbalstīt. Protams, par to vēl vajadzētu diskutēt vai komisija, komiteja, mūsu komiteja ir patiešām gatava darīt tik daudz, doties tik tālu. Ja mēs atbalstīsim šādus principus, tad mēs uh, varēsim darīt vēl vairāk, un ja mēs tos neatbalstīsim, tad uh, mēs nevarēsim būt avangardā cīnoties pret nabadzību šajā 2010. gadā. Mēs jau 2000. gadā spriedām par to, ka jācīnās pret nabadzību, bet desmit gados nesam guvuši panākumus. Tieši otrādi nabadzīgo skaits ir pieaudzis. Uh, Protams, mums ir uh, jāpieņem nepārprotami lēmumi un ar kolēģu palīdzību ceru, man tas izdosies un, uh, protams, mums vajadzētu arī uh, piedāvāt labus konkrētus priekšlikumus. Un ja komisija pasaka vienu gadu pēc krīzes, vēl joprojām viss tiek izvērtēts un uh, skatīts, nu, mēs gribam konkrētus rezultātus. Un, diemžēl, pēdējie dati, kas ir mūsu rīcībā, ir 2008. gada dati, citi mums nav piedāvāti. pētījumi par eh, nabadzību dažādās valstīs ir vēl vecāki. Tur ir 2007. gadā piedāvātā informācija. Tam vispār nav nekāda sakāra ar to, kas notiek šodien. Tādēļ ir jāpieņem steidzami pasākumi, lai eh, šie pētījumi tiktu aktualizēti, lai mēs varētu būt informēti par eh, pēdējo uh, lietu stāvokli. Līdz ar to ir jāievieš arī ļoti skaidri solidaritātes pasākumi. Es jau jūs iepazīstināju ar atsevišķiem priekšlikumiem, bet es, protams, sagaidu arī kolēģu piedāvājums, jo tā mēs varēsim sasniegt visvairāk. Lielas paldies! Es vien vēlējos atgādināt, ka grozījums var iesniegt līdz nākamajai nedēļai. Līdz 5. maijam mēs diskutēsim 1. jūnijā. Nodarbinātības komitejā tiks pieņemta 24. jūnijā un cerams, ka plenāsēdē tas tiks izskatīts apmēram oktobrī, kas būs aptuveni tajā laikā, kad ir starptautiskā diena cīņai pret nabadzību, proti 17. oktobrī. Nākamais ir O, Kristensen ziņojums par biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojumu un atalgojumu politiku finanšu pakalpojumu sektorā. Jums vārds. Paldies, priekšsēdētājiem! Pagājušajā reizē mēs pieņemām ziņojumu, kas attiecās atalgojumu politiku finanšu pakalpojumu sektorā. Un varam konstatēt, ka šis te atzinums ir tāds kā papildinājums. Jāsaka, ka šis ir iniciatīvas ziņojums. Un ekonomikas un monetāro lietu komitejas piedāvātās idejas ir ļoti interesants. Elka Drauikungs, kas ir referents, ir iestrādājis uh, savā ziņojumā tos jautājumus, par kuriem mēs jau strādājām. Um, savā komitejā, un tas jau īpaši ir interesanti tāpēc, ka šim te jautājumam jā, jātiek skatītam atsevišķi jautājumu par atalgojumu politiku finanšu pakalpojumu sektorā. Mums ir jādomā jau īpaši arī par riska sistēmu. Šajā dokumentā ir ļoti daudz uh, labu ideju, bet es domāju, ka šo ziņojumu noteikti vēl varētu uzlabot. Nodarbinātības komitejā mums jau bija iespēja runāt par to, ka būtu jāaizliedz stock options, jo tas ir instruments, kas tiek izmantots finanšu sektorā, vērtspapīra sektorā un tas ir viens no instrumentiem, kas ir veicinājis šīs te krīzes eh, izcēšanos, ar kur mēs saskaramies šobrīd. Jo eh, šādā veidā finanšu iestādes uzņemās milzīgus riskus. Mums noteikti būtu jāpadomā par to, kā turpmāk reglamentēt šo te papildus atalgojumu instrumentu, jeb stock options. Un ir skaidrs arī, ka mēs nevaram būt par to, ka tiek paturēt spēkā bonus sistēma. Un bonus noteikti ir jāpr, bonus, ja prēmijas ir jāprēķina ņemot vērā uzņēmuma ilgtermiņa darbības rādītājus, Dažos gadījumos eh, varbūt eh, būtu jāpieprasa tas, lai cilvēki atmaksā saņemtās prēmijas, tad, kad attiecīgi tiek konstatēts, ka tās ir tikušas izma izmaksāts nepamatoti. Uzņēmuma eh, vadības komitejas, kas izstrādā atalgojumu, tai būtu pilnībā jābūt neatkarīgai no pārējās uzņēmuma vadības, lai izvairītos no jebkāda veida riska. Atalgojums eh, finanšu pakalpojumu sektorā ir bijis nepamatoti augsts, un tādējādi ir izveidojušies tādi eh, uzņēmumu modeļi, kas ir bijuši ļoti riskanti. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs izvairītos no šādu krīžu atkārtošanās turpmāk. Es priecājos par to, ka mums ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, un es domāju, ka mēs visi kopā varam izstrādāt lielisku ziņojumu. Paldies! Um, we don't have anybody else who wants to come in šķiet, ka neviens nevēlas izteikties, un acīm redzot, visi ir iepazinušies ar šo dokumentu un lielā mērā piekrīt jūsu teiktajam, bet jūs, protams, varēsiet uh, grozīt šo ziņojumu vēlāk, bet šobrīd šķiet, ka grozījumu nav. Tātad līdz 6. maijam var iesliegt grozījums, līdz pusdien 12. apvienotajā karalistē notiks vispārējās vēlēšanas šajā datumā, kā daži no jums varbūt jau zina. 1. jūnijā izskatīsim grozījumus savā komitejā un nodarbinātības komitejā. 2. jūnijā tiks izskatīts šis jautājums un 22. jūnijā ziņojumu pieņēms atbildīgajā komitejā un attiecīgi izskatīsim jūlija plenārsēdē šo ziņojumu. Nākamais punkts darba kārtībā ir mans jautājums, uz kur jāatbild mutiski, un arī rezolūcijas priekšlikums par vecāku gadā, gadgājumu cilvēku ilgtermiņa aprūpi. Tā ir iniciatīva, ar kuras esmu nākusi klajā vairāku iemeslu dēļ, bet jo īpaši tāpēc, ka es uzskatu, ka ilgtermiņa aprūpe ir jāieraksta mūsu politiskajā darba kārtībā. Lielākai daļā dalībvalstu iedzīvotāji noveco, Un mums ir jāraugās uz dažiem e, specifiskiem jautājumiem un izaicinājumiem. Mēs, mums, protams, bija arī Tomas Manna ziņojums, e, kas tiek sagatavots, un es esmu sastrādājusies arī ar Tomasu vairāk kārt, kas attiecas jo īpaši uz šo te jautājumus, kuru jāatbild mutiski. Es vēršos pie komisijas ar jautājumu, kādu lomu tā varētu spēlēt um, ieviešot un informējot par vecāku gadgājumu cilvēku ilgtermiņa aprūpas paraugu praksi. Un otrajā punktā es jautāju, kā, kādu informāciju komisija var sniegt attiecībā uz aprūpēto vecāku gadgājumu cilvēku nāvas gadījumiem, kas ir attiecināmi jo īpaši uz nepietiekamu ēdināšanu vai šķīdrumu zudumu. Un es vēlētos saņemt šos datus. Uh, par katru dalībvalstu, protams, ja tas ir iespējams. Es zinu, ka apvienotajā karalistē ir ļoti daudz tādu nāvis gadījumu, kurus varētu novērst un kuru iemesls ir nepietiekama ēdināšana vai šķītruma zudums. Runa ir par cilvēkiem, kas ir slimnīcās, veco ļaužu aprūpas namos un dažkārt arī mājās. Un daudzās dalībvalstīs Mm, ir novērojama tendence, ka nepietiekami tiek izmantots uh, iespēja atdzīvināt cilvēkus. Tātad ir tās sauktais neatdzīvināšanas rīkojums, uh, kas tiek izmantots kā līdzeklis, lai nesliktu ārstēšanu. Un šis, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums, jo cilvēki tiek nolemti nāvei un nu, netiek atdzīvināti bet ar šo jautājumu ir saistīts ļoti daudz un dažādas bāžas. Proti, jo šī gadījumā, pieņemot šādu rīkojumu, netiek ņemts vērā cilvēku pašu vēlmes. Es zinu, ka dažās valstīs e, šo lēmumu par šādu rīkojumu nevar pieņemt e, ģimenes. Un patiesībā ārstam ir jāparaksta šāds rīkojums. Un dažos gadījumos savukārt e, ģimene, ģimeņu rokās ir pārāk daudz iespēju pieņemt šo lēmumu. Tāpēc es uzskatu, ka arī šis ir jautājums, kas mums būtu jāpapēt, ņemot vērā pamat tiesību hartas otro punktu. Arī tas ir punkts, kas ir jāiekļauj mūsu darba kārtībā. Mums ir jāuzsāk politiskas debats par šo jautājumu, jo mēs Šobrīd nepietiekam runājam par šo jautājumu. Es zinu, ka ir finanšu ierobežojumi, ar kurām saskars dalībvalstis, un man satrauc tas, ka slimnīcās un veco ļaužu aprūpas namos šis lēmums var tikt pieņemts pavisam vienkārši, jo daudz vienkāršāk ir neatdzīvināt cilvēkus šādos gadījumos Un es domāju, ka tiešām ir pienācis laiks runāt par šiem jautājumiem. Ceturtajā punktā es runāju par nepieļaujumu izturēšanos pret vecāku gadagājumu cilvēkiem un aicinu uh, sn komisiju sniegt informāciju par to, kāda ir situācija šajā jautājumā. Es vēlētos redzēt labākās prakses piemērus, kāda ir dažās dalībvalstīs, lai mēs tos izmantot arī citās. Mums nekas nav jāizdomā no jauna. Ir ļoti daudz dalībvalstu, kas lieliski uh, risina šos jautājumus. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par cilvēkiem, kas dzīvo mājās, vai veco ļaužu aprūpsnemos, vai slimnīcās. Mēs zinām, ka šāda nepieļaujama izturēšanās var būt dažāda veida, var, tas var būt gan psiholoģisks, gan fizioloģisks terors. Un tālāk, piektajā punktā, es um, aicina komisiju sniegt uh, informāciju par Eiropas Savienības uzvedības kodeksu, kurā būtu izklāstīts obligātās norādes un rezultātu prasības ilgtermiņa aprūpas sniegšanā. Tik tā par uh, šo te mutisko jautājumu. Tālāk, kas attiec uz rezolūcijas priekšlikumu. Mēs, protams, te saskaramies ar zināmām procedurālām problēmām, bet tomēr šis jautājums ir jāskatra un otrajā punktā Es runāju par to, ka apvienotajā karalistē un arī daudzās citās dalībvalstīs man gluži vienkārši ir pieredze no apvienotās karalistes, tāpēc es to uzsveru. Tātad eh, daudzās dalībvalstīs geriatriskās medicīnas pakāpojums sniegšanas finansējums un šo pakāpojumu apjoms ir samazinājies, un speciālisti nav pietiekami apmācīti, un Un daudzos gadījumos eh, cilvēkiem gluži vienkārši tiek teikts, nu, jūs kļūstat eh, vecāki, tā un tas ir, jūs veselības pasliktinās, un par viņiem netiek pienācīgi, um, par viņiem netiek pienācīgi rūpēts. Un ir daudz slimības, kas netiek diagnosticētas, un arī bieži vien um, arī ģimenes locekļiem un piedarīgajiem tiek pateikts, nu, gluži vienkārši tā tas ir, tā, tā, nu, ir dzīves sastāvdaļa, cilvēku noveco un saslimst. Tātad es vēlētos, lai arī šeit tiktu darīts vairāk, lai mēs paraudzītos uz labās prakses piemēriem tajās dalībvalstīs, kurās tāda ir, kur attiecīgi aprūp tiek sniegt, un lai mēs to attiecinātu arī uz citām valstīm. Komisija ir solījusi pagātnē strādāt pie šiem jautājumiem. Savulaik tika runāts par to, ka varētu tikt organizēta konferences par sliktu izturēšanos pret vecu gadgājumu cilvēkiem. Es vēlētos, lai komisija izstrādā zaļo grāmatu par šo jautājumu, jo slikta izturēšanās pret vecāku gadgājumu cilvēkiem ir jautājums, kas iet pāri robežām, kā jau es to pieminēju savā mutiskajā jautājumā. Piektajā punktā es aicinu uz labāku informācijas apmaiņu un uz atvērtu koordinācijas metodu. Mēs zinām, ka šī atvērtā koordinācijas eh, metode ir bijusi ļoti efektīva, un es domāju, ka tā mums būtu jāizmanto arī eh, sociālajā jautājumā. Varbūt diskusijas varētu būt par to, vai tik tiešām šis, šī pieeja ir piemērota citās jomās, bet es domāju, ka sociālo jomā tā var darboties. Atvērtā koordinācijas metode var darboties, bet tā var darboties tikai tad, ja mums ir vēlme to izmantot. Jo, kā jau es teicu, ir tik ļoti daudz labās prakses piemēru. Mēs te nenākam klajā ar prasību izstrādāt jaunu likumdošanu. Gluži, vien, gluži vienkārši aicinām iepazīties ar to, kas notiek jau uh, dažās dalībvalstīs, lai mēs izmantotu šo labo praksi. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad ilgtermiņa aprūpe uh, vecāku gadījumu cilvēkiem um, būs tādā kā bārenītes lomā. Un uh, sabiedrība tā nepievērsīs pienācīgu uzmanību. Tāpēc arī es esmu to ierakstījis mūsu darba kārtībā un varbūt, ka turpmāko piecu gadu laikā mēs varētu strādāt pie uzvedības kodeksa izstrādāšanas, ja rīcības kodeksa izstrādāšanas. Uh, visiem šiem te jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku ilgtermiņa aprūpi. Lai panāktu to, ka vecāka gadgājuma cilvēki savā dzīves nogalē netiek aizmirst un atstāt novārtā. Liels paldies, un tagad vārds Figreido kundzei pēc tam Džīnē Lambertē. Obrigada, senjora prezident. Ehm, este... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā. Mēs um, varam šo tematu sasaistīt arī ar jautājumu par nabadzības izskaušanu jo uh, ļoti daudz no vecāku gadagājumu cilvēkiem dzīvo nabadzībā, jo viņi saņem pārāk zemu sociālo pabalstu, arī pensijas ir zemas. Un cilvēki, piemēram, ir strādājuši par zem atalgojumu, un tas arī rezultējas zemā pensijā. Ir arī īpašas problēmas uh, tieši sievietēm. Viņas pirmās uh, skār šādas smagas problēmas. Jā, sievietes dzīvo ilgāk, un bieži vien tad um, šajā jomā, nu šajā ziņā tas nav tik pozitīvi. <clears throat> Līdz Ar to mums jāpadomā gan par sociālo pakalpojumu uzlabošanu, un ir jāuzlabo uh, sociālai pakalpojumi vecāku gadagājumu cilvēkiem, kā arī veselības aprūpas pakalpojumi. Jāpadomā arī par bērniem. Porque eh, elas precisam de cuidados especiais Arī nabadzībā dzīvojušo bērnu skaits ir ļoti augsts. Tas eh, mums rada bāžas, un šai sabiedrības grupai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Protams, eh, eh, daudzās dalību valstīs veselības aprūpes sistēma un sociālo pakalpojumu sistēma ir nepietiekama. Un līdz ar to mēs uh, dzirdam, izveidos tādu situāciju, ko mums nu pat atspoguļoja Līnas kundze. Protams, ir būtiski apkopot informāciju. Es teicu, ka ir nepieciešama arī informācija par to, kāda ir aktuālā situācija, cik daudz cilvēku jau tagad dzīvo uz nabadzības sliekšņa, kas ir noticis 2009. gadā. Eh, situācija ir spēcīgi pasliktinājusies, ir sevišķi vecāki cilvēki un bērni cieši no nabadzības. Mēs vēlamies aktualizēt pēdējos datus, aktualizēt informāciju. Es vēlējos uzteikt jūs par šīs eh, būtiskās iniciatīvas uzsākšanu. Eh, tas ir nopietns stūrakmens, lai varētu cīnīties pret sociālo izstumšanu un nabadzību. Mēs nerunājam tikai par tādu relāti, relatīvu nabadzību. Uh, ļoti daudzos gadījumos ir tā, ka vecāka gada gājuma cilvēki ir nevis relatīvi nabadzīgi, nē, viņi ir absolūti nabadzīgi. De, por exemplo, enfim, eh, ordens para não reanimar, eh, porque se considera que Un eh, citreiz eh, cilvēki nevēlas turpināt dzīvi. Viņi saka, ka viņiem ir pārāk augstas izmaksas, un eh, pārāk augstas izmaksas tad rodas medicīnas iestādēm, slimnīcām. Un tas, ka vecāki cilvēki vienkārši tiek atstāti nomiršanai likteņu varā, nu tas nav pieņemami. Ir labāk jāsadalā līdzekļi un Jaņem vērā, ka šī situācija ir arī nekorekts politikas rezultāts. Es piekrītu šai iniciatīvai, Līnas kundze, es vēlētos jūs uzslavēt ar to. Jo iniciatīva patiešām ir veiksmīga. Nós devíamos ter uma, uma, uma iniciativa idêntica para as crianças. Eu, creio, neste, eu estou muito preocupada. Varbūt līdzīga veida iniciatīvu mums vajadzētu uzsākt arī parūpējoties par bērniem. Pobreza das crianças na União Europeia. Eu acho que nós precisávamos de uma iniciativa idêntica. Ļoti daudz bērnu Eiropas Savienībā dzīvo mm, lielā nabadzībā, un attiecībā uz bērniem mums arī vajag līdzīgu veidu iniciatīvu izveidot. Mums ir par to jāapspriežas, koordinatori jau minēja šādu jautājumu, un ir jāiesniedz mm, jautājums komisijai par bērnu situāciju, līdzīgi kā Līnas kundze ir sastādījusi jautājumu par vecāku gadagājumu cilvēku ilgtermiņa aprūpi. Tādēļ es ar abām rokām atbalstu šo iniciatīvu. Paldies par tās izveidi. Thank you. Paldies. Uh, thank you, Jean Lambert. Jean Lambert, lūdzu. Uh, thank you and we very much. Um... Paldies. Mēs augstu vērtējam šo mutisko jautājumu un rezolūciju. The, in terms of, of what Mrs. Figueiredo has just been saying. Es neesmu pārliecināta, e, ka šis jautājums noteikti ir jāsasaist ar nabadzību. Protams, zināmā mērā nabadzība ir e, atbildīga par dzīves kvalitāti, bet mums ir jārunā arī par e, sociālo sistēmu. Līnas kundze jau to minēja savos ievadvārdos, un Eh, mums šeit ir jārunā arī par um, direktīvas priekšlikumu par līdzvērtīgu attieksmi, jo šeit tiek runāts arī par antidiskrimināciju. Tāpat vajadzētu pieminēt izolāciju. Ja cilvēki ir atstāti likteņa varā, neviens par viņiem nerūpējas, nerūpējas par viņu labklājību, tad viņi kļūst ļoti viegli ievainojami. mēs varētu iesniegt uh, daudz grozījums. Viens noteikti būs uh, veltīts sociālai iekļaušanai. Un sociālās iekļaušanas dimensija varbūt varētu ļoti cieši sasaukties ar, ar koordinācijas metodi. Tāpat es vēlētos aplūkot šos eh, uzraudzības mehānismus kā tie strādā, ja, piemēram, vecāki cilvēki atrodas pansionātos, aprūpas namos vai, ja viņi dzīvo paši savā dzīvoklī. Cik labi darbojas šie uzraudzības mehānismi, cik bieži, piemēram, kāds par viņiem rūpējas vai kāds pie viņiem regulāri dodas. Es domāju, ka ļoti daudzos tādos sliktos aprūpas namos ir pilnīga nesodāmība un eh, mēnešiem ilgi neviens nepārbauda, ko viņi tur īsti dara. Man ir viens jautājums par pirmo punktu. Tiek runāts par īpašu apmācību profesionāļiem. Vai te būtu jārunā arī par uh, aprūpētājiem, par palīgiem, jo mums ir jāuzlabo. Uh, apmācība, profesionālā apmācība, un e, šiem cilvēkiem ir e, jābūt apveltītiem ar īpašām spējām, ja viņi aprūpē vecāku gadagājumu cilvēkus, jo, piemēram, cik daudz kāds var izdarīt un. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo mutisko jautājumu un rezolūciju. Domāju, šī iniciatīva patiešām ir svarīga. Eh, Figureido kundze runāja arī par jauniešiem, ka arī viņi varētu būt šajā vārīgāko sabiedrības locekļu grupā. Varbūt, ka to mēs varētu nu, kādā vēlākā diskusijā iepīt kā tādu vadmotīvu. Paldies, Gonsas kundze, lūdzu, paldies! Like to, to welcome the oral question result. Mutiskais jautājums un rezolūcija abi ir būtiski iniciatīvas projekti, un es domāju ļoti labi, ka Līnas kundze pie tā ir strādājusi. Es piekrītu gan jautājumam, gan rezolūcijai, bet man ir viens jautājums varbūt visu varētu ievietot tādā plašākā kontekstā, nevien runājot par nabadzību, uh, ko minēja Figureido kundze, bet arī par uh, veselības aprūpi, par veselības aprūpas pakāpojumiem, cik vien ilgi iespējams. Jo ir cilvēki, kas paliek mājās un viņiem arī nepieciešama aprūpe. Uh, vai šie cilvēki var izmantot kādus pakalpojumus? Un citreiz nav E, iespējams e, piedāvāt nekādu citu palīdzību, kā vien ilgtermiņa aprūpi. Tas ir labs risinājums. Tātad šeit ir jābūt minimālajām prasībām, minimālajiem standartiem. Un mums varētu tātad šo jautājumu un rezolūciju ievietot tādā plašākā kontekstā tālāk. Mēs tagad e, cenšamies uh, panākt to, lai 2011. gads tiktu veltīts uh, jautājumiem par uh, aktīvām vecumdienām, par uh, vienlīdzību un tā tālāk. Un varbūt, ka mēs šajā cīņā zaudēsim, bet ja mums izdosies to panākt, mēs par šo jautājumu varētu varbūt tā dziļāk apspriesties, jo aktīvas vecumdienas varbūt ir tāds aspekts, kas cilvēkus varētu ilgāk uzturēt mūžus, un līdz ar to viņiem nebūtu tik ātri vajadzīga aprūpe un veselības aprūpe. Tātad šeit mēs runājam arī par preventīviem jautājumiem. To varētu noteikti minēt eh, jūsu projektā. Tālāk mēs runājam par ētikas kodeksu ir jāno, jānosaka minimālie kvalitātes standarti Eiropas Savienības līmenī. Kādām ir jābūt eh, šīm institūcijām, kāda ir minimāla standarta darbinieku apmācībai? Būtu ļoti labi, ja mēs varētu saņemt pārskatu par to. Paldies! Paldies! Ja neviens cits nevēlas izteikties. Es mēģināšu veikt tādu apkopojumu figureido kundzi. Jums ir taisnība, jūs runājat par sociālo nodrošinājumu sistēmām, bet Eh, es vēlos teikt, ka manis uzdotie jautājumi nav varbūt tik cieši saistīti ar nabadzību, bet gan ar finansiālajām problēmām atsevišķās dalību valstīs. Tādēļ patiešām ir ļoti interesanti paskatīties, eh, kādi pakalpojumi, kādu pakalpojumu apjoms ir samazināts dalību valstīs un vai tie ir pakalpojumi, kas pārsvarā tiek sniegti vecā gadagājuma cilvēkiem, arī domājot par ilgtermiņa aprūpi. Es runāju par ilgtermiņa aprūpi, Uh, uh, šajos veceļošu pansionātos. Es par to runāju 4. un 5. rezolūcijas punktā. Es runāju vai par uh, aprūps namiem, pansionātiem un arī slimnīcām. Ja kāds cilvēks tomēr var atrasties mājās un viņš tiek aprūpēts mājās, tad tas ir pats labākais risinājums. Ja viņam ir pieejama medicīnas pakalpojumi, bet dalību valstīs bieži vien ir uh, finansiālas problēmas, un līdz ar to cilvēki nevar samaksāt par šādiem pakalpojumiem. Viņi nevar samaksāt par aprūpi pašu mājās, bet tad viņi tiek ievietot pansionātos, aprūpas namos, slimnīcās, un uh, tas īstenībā valstī maksā vairāk. Viņiem ir jāpiedāvā vairāk palīdzības, vairāk aprūpas ilgākā laika posmā. Mums vajadzētu spēcīgi rūpīgāk izgaismot visus šos jautājumus. Bet būs arī ziņojums, kur tiks runāts par demografiskajām izmaiņām. Tomas Mans strādā pie šī ziņojuma, un tas tieši tagad top. Mēs varam arī aplūkot ļoti daudz no uh, urdošajiem jautājumiem tieši šajā ziņojumā, un šķiet tas tiks aplūkots plenāra sēdē kaut kad septembrī. Šis gads ir veltīts cīņai pret nabadzību. Mēs vēlamies uh, eh, salikt pareizos akcentus, tā tad ir mutiskais jautājums, rezolūcija, un uh, septembrī būs ziņojums par demogrāfiskajiem izaicinājumiem. Mēs vienkārši vēlamies ievērot savu kalendāru. Tālāk runājot par speciālistu apmācību, es šeit runāju par profesionāļiem. Ja mēs par to runājam, izskatās, ka mēs esam. Uh, atteikušies, piemēram, no medmāsu pieminēšanas šeit. Un īstenībā arī šie cilvēki šeit ir jāpiemin, un viņiem ir jāstrādā ar vienu no vārīgākajām sabiedrības grupām, tātad ar vecāku gadagājumu cilvēkiem. As, um, job... Aprūpētāji bieži vien tiek uh, aplūkoti no augšas, un eh, it sevišķi tie cilvēki, kas eh, strādā aprūpas namos, bet viņi ļoti eh, altruistiski viņi strādā šajos aprūpas namos, viņi varētu par tādu pašu algu strādāt, varbūt vienkāršāk darbu, bet viņi sirdī vēlas kādam palīdzēt, tādēļ viņi dara tieši to, ko viņi dara. Uh, Un e, viņiem arī ir jāizveido attiecīgi apmācības standarti. Ja jūs iesniegtu grozījums par to, es būtu ļoti pateicīga. Mums ir jāpasaka, ka šāda veida darbs ir jāciena, tas ir jāatzīst un nevajadzētu pateikt, ā jā, aprūpes nāmi, mums ir nepieciešams vairāk aprūpētāji, bet kādēļ jūs nevarat pieņemt šos cilvēkus darbā tādēļ, ka jūs nestrādā, nedodat viņiem pietiecīgi labas darba apstākļus un nemaksājat pienācīgu algu. Un aprūpētāji, pat ja viņi strādā ļoti ilgas maiņas, viņiem ir jāstrādā paši, jā, jāmaksā pašiem par savu ēdienu, bet tas ir galīgi nepieņemami. Piemēram, ēdiens tiek piedāvāts uh, cilvēkiem, kas dzīvo šajos aprūpas no, namos, bet Medmāsām un aprūpētājiem neviens šādu uh, ēdienu nepiedāvā. Viņiem pašiem ir jānes līdzi viesmaizes, vai dažreiz viņi vispār nevar paēst. Jo atcerieties, ka bieži vien viņi strādā par minimālo algu. Un daudzās valstīs tā ir tikus pat samazināta. Līdz ar to mums tas ir jāiekļauj nevien jautājumā un rezolūcijā, bet arī uh, ziņojumā par demografiskajām pārmaiņām. Es esmu iekļāvuši šo aspektu gan mutiskajā jautājumā, gan arī rezolūcijā, bet iekļaušu to arī Tomas Māna ziņojumā. Man e, būs patiešām ļoti liels prieks ar jums sadarboties. Es ar nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus, jo mums ir jāparūpējas, lai šis projekts e, būtu veiksmīgs jau no paša sākuma. Un pēc tam e, mēs varēsim to plašāk atspoguļot demografisko izaicinājumu ziņojumā. Liels paldies par jūsu sadarbību. Mēs esam ietaupīšu laiku. Ziņojums ir paredzēts 11.00. Nu, es domāju, būtu laba doma tagad uh, ievērot pusstundu pārtraukumu un 11.00 nākt atpakaļ uz balsojumu lūdzu. Paldies!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 Chers collègues, est-ce que je peux vous... Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Tout le monde a pu rejoindre sa place. Vai visi ir ieņēmuši vietas? Pirms mēs sākam balsošanu, es vēlētos pārbaudīt, vai visi tik tiešām ir ieradušies ar savām balsošanas kartēm un vai visas politiskās grupas ir pietiekami pārstāvētas un nav ne par maz, ne par daudz. Tas vai ir ieradušies īstajā, nu to es atstāju jūsu ziņā.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 Tātad beidzam balsot. Un šobrīd ir viena sociālista par daudz un seši EPP par daudz. Donc, j'imagine que parmi les suppléants. Tātad acīm redzot, EPP aizstājēju vidū ir jāizraugās tie, kuri nebalsos, bet nu es ļauju uh, EPP pašiem izlemt, tāpat arī uzticos sociālistiem un ceru, ka viņi to nekavējoties izdarīs, novērsīs šo kļūmi un to izdarīs tūdaļ. Jā, es gribu demander au koordinateur. Vai EPP koordinātori varētu atbildēt uz jautājumu, vai mēs tagad varam atsākt darbu un balsot? Bien, maintenant je crois qu'il nous faut procéder. Euh, nu tā, tagad nu būtu jāķers pie balsošanas. Jaurība kungs, protams, ieņem savu vietu. Pārbaudīsim vēlreiz, sākam balsot. Tout le monde a pu voter? Vai visi nobalsojuši? Le, le vote est clos et il nous reste deux PPE de trop. Je... Beidzam balsot un es redzu, ka šobrīd jau ir divi EPP par daudz un es redzu, Aimants Rautens kundze ir ieradusies. Tātad tas, tas nozīmē, ka būs trīs EPP deputāti par daudz. Lūdzu, eh, cienījamie EPP koordinātori, nokārtojiet šo jautājumu. Nā, bet... Nā, bet... kommen heute nicht mehr. Monsieur Horry, je voudrais pas avoir. Urī kungs, es nevēlos kārtot šo jautājumu jūsu partijas vidū. Uh, Es ceru, ka viss ir nokārtots. Ļoti labi. Pēdējais mēģinājums, lūdzu, sākam balsot. Trīs lietas, labs lietas. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Izņēmuma kārtā mums ir izdevies sasniegt ideālu situāciju. Tagad sāksim balsot. Pirmais ziņojums, par kur mums ir jābalso, ir, ir Edīts Bauers ziņojums par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkāps locekļi. Vispirms 16., 17., 18. grozījums, ar kuru eh, tiek eh, atsaucis šis priekšlikums, tā kā tie ir eh, līdzīgi, tad balsojam kopā elektroniski. Lūdzu, par visiem trim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 49 balsojuši, 30 pār, 19 pret. Le rapport de Madame Edith Bauer. Edīts Bauers ziņojums ir noraidīts. Bien. Alors, nous... Que chacun reste en place. Lūdzu, palieciet savās vietās. Tagad balsosim par to, kā tiek noraidīts komisijas priekšlikums. Mums ir jābalso par pašu likumdošanas priekšlikumu kā tādu. Tas ir balsojums saraksts pašās beigās. Tātad sākam balsot. La proposition législative. Likumdošanas priekšlikums attiecīgi grozīts. Sākam balsot. Ceux qui sont en faveur. Tie, kas ir par to, ka mēs noraidām komisijas priekšlikumu. Harkins kundze, lūdzu. Es atvainojos priekšsēdētā. Es īsti nesaprotu, par ko mēs balsojam, vai jūs varētu paskaidrot vēlreiz. Jā, turpina priekšsēdētāji, lai gan mēs esam balsojumi vidū, mums nevajadzētu pārtraukt šo balsojumu. Tātad mēs balsojam par to, ka tiek noraidīts likumdošanas priekšlikums. Ne, mēs esam nobalsojuši par komisijas priekšlikumu noraidīšanu. Un tagad mums ir jānotur galīgais balsojums par rezoli, lik, li, likumdošanas rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Tas nozīmē, ka tie, kas ir pret referents nostāju, tiem ir jābalso pret. Bien. Alors, on va, excusez moi, il y a eu une toute petite confusion. Es atvainojos, ir notikusi nelielā lošanās. Mēģināsim visu atkal salikt pa plauktiņiem. Tātad, ja jūs paraugoties balsošanas sarakstā. Pēc tam, kad esam izskatījuši visus grozījumus Bauers kundzes ziņojumā, mums ir jābalso par visu ziņojumu kopumā. Tātad par Bauers kundzes ziņojumu Tagad Bauers kundze ziņojumā ir tikai viens pants, uh, proti viens punkts, kurā tiek noraidīts komisijas priekšlikums. Līdz ar to mēs balsojam tagad par Bauers kundzes ziņojumu attiecīgi grozītu. Vai visi piekrīt? Sākam balsot.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 pēdējais balsojums par šo dokumentu, kas ir galīgais balsojums par likumdošanas rezolūciju attiecīgi grozītu. Tātad tāpat kā iepriekš sākam balsot. Tout le monde a pu voter le vote. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Tātad vēlreiz apstiprinās tas pats balsojums. 30 pār 18 pret esam izskatījuši šo punktu. Un tagad balsojums par mūsu kolēģa Ričarda Hovita atzinumu par cilvēktiesību un sociālam vidas standartu starptautiskās tirsniecības nolīgumos. Tas ir atzinums, kur mēs gatavojam Inta komitejai. Lūdzu klusumu. Tātad otrais grozījums, kas pār pret atturās noraidīts. Kompromis grozījums A, kas pār pret atturās pieņemts. Trešais Higgins grozījums, kas pār pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski trešais grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 26 pret 19 pār. Tālāk otrais punkts, piektais grozījums. Kas pār? pret, atturās, noraidīts. Sastais reņiekonas grozījums, kas pār, pret. Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim, lūdzu, lūdzu, ja vēlties pārbaudīsim sastais grozījums, balsojam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 25 pār 20 pret, tātad pieņemts. Septītais Higgins kunga grozījums, kas pār? Pret. Atturās. Nav skaidrs. Pārbaudam elektroniski septītais grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 pār, 23 pret, tātad noraidīts, bet tikai ar vienas balss pārsvaru. Trešais punkts, desmitais grozījums. Kas pār? Pret. Atturās noraidīts. Astotais grozījums, referenta grozījums, kas pār? Pret. Atturās

Devītais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais, kas par pret atturās pieņemts. Ceturtais punkts, 12. grozījums, referenta grozījums, kas par? Pret, atturās, pieņemts. paragraf 5. Uh... 5. punkts, 15. un 16. grozījums par to balsojam kopā, kas par, pret, atturās, noraidīts. Līdz ar to balsojam par kompromisu grozījumu, kas par, pret, atturās, pieņemts, pārējie grozījumi Nē, 14. Par to vēl varam balsot. Tātad, kas par 14. pret atturās noraidīts? Bien. Au paragraphe 6. Sastais punkts. 19. grozījums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. Kaslerkunga ziņojums. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. Tas, protams, bija 20. grozījums, viss saprat, vai ne? Tātad, sastais punkts, 20. grozījums, kas lai konkrozījums, kas pār? Pret, atturās, noraidīts. Kompromis grozījums C, kas pār? Pret, atturās, pieņemts. Paragrāf 7, amendment kompromis. Septītais kompromis grozījums D. Kas par? Kas pret? Atturas. Kompromis D pieņemts. Astotais punkts 27. referenta grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 25. balsoja. 25. grozījums. Tout le monde a pu voter. Beidzam balsot. 27 pār 22 pret. Tad skaidrs, ka pieņemts. Tagad balsosim par 26. grozījumu vienu daļu, tātad, kas nav iekļaut 25. involving un tā tālāk. Kas par šo daļu? Pret. Atturās. Pieņemts. 27. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 28. Atkrīt. Tagad 29. Kaslarkom grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 30. referenta grozījums. Kas par? Pret atturās pieņemts. 32. Kas par? Pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 32. Tout le monde a pu voter. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 pār, 29 pret. 32. ir noraidīts. Un es esmu nedaudz kļūdījusies, mums ir jābalso arī par 31. grozījumu. Tātad 31. grozījums. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tālāk, desmitais punkts. 32. grozījums netika pieņemts, līdz ar to balsojam par 33. Kas par? 33. Pret. Atturās. Pieņemts. Lūdzu, celiet rokas. Tālāk, 34. Kas par? pret atturās skaidri, ka pieņemts. Un tagad par visu dokumentu kopumā balsosim elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 24 pār 21 pret, 3 atturējušies, varam apsveikt, atzinam sagatavotāju. au vote sur. Tagad balsosim par atzinumu, kuru sagatavojas Sērkas kungs par vienotu pieteikšanās procedūras uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai. Vispirms otrajā pāntā B apakšpunktā 24. grozījums. To iesnieguši divi deputāti. Nous mettons au voie l'amendement 24. 24. grozījums bez vārdiem in the context of a paid relationship. Šie vārdi tiek uzskatīti par nesavietojumiem ar mūsu komitejas eh, kompetencēm. Un līdz ar to mēs balsojam par 24. grozījumu bez šiem te vārdiem. Kas pār 24. Pret atturās pieņemts. Referent kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētājs gribēju vien norādīt, jo Tomas Mans lūdza man paskaidrot, ka kompromiss, par kuru mēs tagad balsosim, uh, iekļauj arī Tomas Mana 25. grozījumu līdz pat pēdējiem punktam. Tātad šis ir kompromiss ne tikai par 12. apsvērumu, bet arī par 25. grozījumu, kur bija iesniedzis uh, Tomas Mans par trešo pantu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo skaidrojumu. Tātad balsojam par kompromisu A, kas attiecas uz 12 apsvērumu un arī 25. grozījumu. Kas par kompromisu A? Pret atturās pieņemts. Tagad 12. pāns, 26. grozījums, kas pār 26. Pret atturās. Šķiet, ka pieņemts, bet vēl pārbaudīsim elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 27 par 21 pret, skaidrs, ka pieņemts. 27. ir savietojams, balsojam par to, kas par pret atturās pieņemts. Piektais referenta grozījums atkrīt, un tagad balsosim par sesto, kas par pret atturās pieņemts. Jā, protams, ja vēlties pārbaudīsim referentu grozījumus numur 6, sākam balsot elektroniski par sesto. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 20 pār 28 pret jums taisnība netika pieņemts šis grozījums. Tagad 28. Oimens Roitens ziņo, eh, grozījums, kas par? Pret atturās pieņemts. 29. atkrīt līdz ar to. Tagad 8. referenta grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. 30. Mēsners grozījums, kas par pret atturās pieņemts, 9. referent grozījums atkrīt un 31. tagad Tomas Mānu grozījums, kas par pret atturās skaidri noraidīts. 32. Lamberts grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim. 32. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 20, 20 pār 28 pret, 32 noraidīts. Lūdzu, reglamenta jautājums. Jā, priekšsēdētāji, vai es varētu pavaicāt, vai jūs tik tiešām skaitat uh, rokas, kas tiek pacelts, jo jūs nepārtraukt sakat pār pret un pat negraugoties uz rokām, kas ir pacelts, jūs gluži vienkārši skatāties savā. Uh, dokumentā. Vai jūs uh, varētu pievērst nedaudz vairāk uzmanības tam, ko uh, deputāti dara? Paldies, cienamais kolēģi, par jūsu norādījumu. Es noteikti to ņemšu vērā. Tagad desmitais grozījums, referenta grozījums. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. 33. grozījums Un 34. grozījums. Ar tiem tiek svītrot teksta daļa. Kas par pret atturās noraidīts. 11. grozījums referenta. Kas par pret atturās pieņemts. 12. grozījums un 35. Balsojam par tiem kopā, kas par pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Tātad par 35. un 12. grozījumu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 21 pār 29 pret, noraidīti. 13. referentu grozījums un 36. grozījums. Arī ar tiem tiek svītrot teksta daļa, kas pār pret, atturās. Šķiet, ka tas pats vairākums, bet pārbaudīsim elektroniski, tad, kad sistēma būs atbloķēta. Voilà, le système est débloqué, donc nous allons pouvoir vérifier les amendements. Tātad varēsim pārbaudīt par 13 un 36. Balsojam elektroniski. Tout le monde a pu voter? Visi nobalsojuši. Le vote est clos. Beidzam balsot. 26 pour. 26 pār 24 pret 1 atturējies, bet viens sociālists ir par daudz. Līdz ar to 26 pār 24 pret un 1 atturējies. Les amendements 13. 13. un 36. grozījums ir pieņemti. Donc le compromis tombe. Kompromis grozījums atkrīt. Un tagad 38. Uh, referenta grozījums. Kas pār? Pret. Nav skaidrs. 38. sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 pār 9 pret, viss ir pavisam skaidrs. Tātad 38. pieņemts, 14. grozījums. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. 39. kas par? Pret, atturās, pieņemts. 15. kas par? Pret, atturās, pieņemts. Tagad tālāk apsvērumu daļa. 16. grozījums par 9. apsvērumu. Tātad bez šiem te vārdiem in the context of a paid relationship. Kas par šo grozījumu? Numur 16. Pret atturās pieņemts. Pirmais referenta grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 17. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 18. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 12. 12. apsvērums jau ir ietverts kompromisā A, un tagad par kompromisu C, kas par? Pret, atturās, pieņemts. Pārējie grozījumi atkrīt, un tagad 22. grozījums, par kur balsosim divās daļās. Par pirmo daļu EU laws does līdz pat vārdiem with EU law. Pārējie Tātad, kas par šo grozījumu? Pret atturās pieņemts. Un tagad balsojam par pārējo teksta daļu, kas pār. Referents ir pret. Tātad, kas pār šo otro daļu? Pret, atturās, noraidīts. Almens Rādens kundze, es domāju, ka mēs vispirms nobalsosim vēl par 23. grozījumu. Tātad, kas par šo? Pret, atturās, pieņemts. Almens Rādens kundze, lūdzu, jūs vēlaties izteikties. Priekšsēdētājs kundze, tautas partijas grupā uh, iezagās kāda kļūda par 13. grozījumu balsojot. Sērkasa kungs un arī citi referenti vienojās, ka mēs būsim pret šo grozījumu. Un mēs sākotnēji arī bijām pret 13. grozījumu. Un tad, kad mēs vienojāmies par kompromisu grozījumiem, mēs teicām, ka balsosim pret bet tagad balsojums sarakstā es nepaskatījos, eh, kas tur īsti notiek. Es domāju, ka viss ir noskaidrots. Man ļoti žēl, ka pieļauju kļūmi. Un 13. ir rakstīts, ka mēs it kā esam par, un tagad šis eh, grozījums ir pieņemts, lai svītrotu komisijas tekstu, bet mēs to negribam tagad. Uh, ko mēs varam darīt, lai uh, kaut kādā veidā izkļūtu no šīs situācijas. Es vēlētos arī vaicāt, vai varbūt uh, šo balsojumu mēs varam pārcelt. Ko mēs īsti varam darīt? Vai varam tad nobalsot vēlreiz? C'est une situation euh, parfaitement. Jā, tā tik tiešām ir izņēmuma situācija. Francijas tiesībās ir eh, paredzēta iespēja valdībai prasīt otro lasījumu, izskatīšanu otrajā lasījumā. Un vienīgais, ko es jums šī gadījumā varu piedāvāt, ir eh, pārbaudīt kopā ar pārējiem locekļiem komitejā, vai nebūtu nekādu iebildumu pret to, ka mēs balsojam vēlreiz par 13. un 38. grozīm. Un tādā gadījumā, ja tik tiešām uh, situācija ir pretēji tā, kādā bija pirms brīža, mums būs jābalso par kompromisu B. Lūdzu, referent, vai jūs vēlētos paskaidrot komitejas locekļiem, kas notiks? Jā, paldies priekšsēdētāji. Ir vēl viena iespēja. Mēs varētu vispirms nobalsot par kompromisu, un ja kompromiss tiek pieņemts, tad pārējais atkrīt. Bet, manuprāt, ir pilnīgi vienalga, kā mēs rīkojamies. Uh, Mēs jebkurā gadījumā eh, piekritīsim jebkuram risinājumam. Referent kungs, es pilnīgi piekrītu jūsu teiktiem, kā es to saprotu, tad tik līdz ir kompromiss grozījums, tad tas ir svarīgāks par visiem pārējiem grozījumiem. Bet ja mēs ļoti skropulozi raugāmies uz šo jautājumu, un ja ir kāds uh, grozījums, ar kuru tiek svītrots uh, teksts, tad kompromiss netiek veidots. Taču realitātei Ja mēs izstrādājam šādu kompromisu, tad tā mērķis, protams, ir panākt to, lai nebūtu jāsvītro eh, attiecīgā daļa dokumentā. Tātad es lieliski saprotu, ka jūs piekrītat tam, ka mēs vēlreiz balsojam par šo jautājumu. Oimens Roitens kundze, tā kā es esmu apmienājis jūsu prasību, es domāju, ka jums nav jāizsakās vēlreiz. Tātad balsojam vēlreiz par 13 un 36 grozījumu un pēc tam par kompromisu B. Vai visi piekritīs? Visi piekrīt. Tātad elektroniski balsojam par 13 un 38 grozījumu. Beidzam balsot. Un tagad šo grozījumu noraidījis 41 cilvēks un par nobalsējuši 8. Tātad noraidīts. Un līdz ar to balsosim par kompromisu B. Balsojam elektroniski. Kompromiss B. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 41 pār, 4 pret un 4 atturējušies. Kompromiss B ir pieņemts. Paldies Oimens Roitens kundzei par. Bet jūs tomēr vēlties izteikties, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, paldies jums un visiem kolēģiem, kas bija gatavi sadarboties, bet ko vēl es vēlējos teikt? Vai Mums agrāk nevajadzēja uh, balsot par kompromisu un pēc tam par grozījumiem, ja kompromiss nebūtu pieņemts. Tātad tas tikai tāds komentārs priekšsēdētājs kundze. Oimens Roitens kundze, ja jūs būtu ieklausījusies manis teiktajā, tad jūs būtu pamanījis, ka es jau pieminēju šo jautājumu un es aicināšu sekretariātu pārbaudīt kopā ar plenārsēdes uh, dienestiem, kā tas notiek tādos gadījumos, kad ir kompromiss un kad ir attiecīgie grozījumi, ar kuriem tiek svītrot teksta daļa, lai mēs vairs nenonāktu šādā situācijā. Bet ņemot vērā to, ka sekretariāts rīkojas ļoti skrupulos, tad noteikti šis jautājums jau ir ticis pārbaudīts, bet man tāpat kā jums jāatzīst, ka man tik tiešām nedaudz pārsteidz šī situācija, jo gadījumos, kad tiek izstrādāts kompromiss, tad uh, tomēr tam būtu jābūt svarīgākam nekā uh, šim te noraidījumam, jeb teksta svītrojumam. Bet, protams, ja jūs vēlaties, es noteikti sazināšos ar komisijas juridisko, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, ar parlamenta juridisko dienestu, lai pārbaudītu, kā mums būtu jāinterpretē reglaments šajā punktā. Ļoti labi. Un tagad balsosim par visu dokumentu elektroniski. Ah, nē, referentkungs, lūdzu. Jā, es atvainos, varbūt uh, nedaudz kļūdījos, bet mēs vēl nenobalsojam par 23. Lambērskundas grozījumu. Es došu Oimens Roitens kundzei vārdu tikai pēc tam, kad būsim nobalsojuši par visu dokumentu. Tātad tagad balsojam par visu dokumentu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 pār 1 uh, pret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 dosjē, kur mēs strādājam uh, ar uh, Lībe komiteju. Tā ir uzsākus sarunas ar padomi. Mēs varam aicināt mūsu referenti arī pievienoties sarunām, balsoties uz šo gala atzinumu, kā mēs to esam tikko pieņēmuši. Līdz ar to mūsu abi spēki varētu tikt apvienoti sarunās ar padomu. 18. punkta balsojums ir pārcelts, kā jau mēs to norādījām vakar. Tādējādi balsosim par Cimers kundzes ziņojumu nātazības mazināšanu darbvietu izveidē un attīstības valstīs turpmāka rīcība. Tas ir atzinums, kuru mēs iesniedzam attīstības komitejai. Euh, Paragraf 1. Pirmais punkts, pirmais grozījums eh, par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums sipels par pret atturas pieņemts. Ceturtais delī par pret atturas noraidīts. Piektais cimer par pret pret atturas pieņemts. Sestais cimer par pret atturas pieņemts. Septītais cimer par pret atturas pieņemts. Astotais sipel par pret atturas pieņemts leviņi. Jaruka par pret atturas pieņemts. Desmitais cimer par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais cimer par pret atturas pieņemts. 12. grunī par pret atturas pieņemts 13. jāroka par pret atturas. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. 13. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 24 pār 17 pret 1 atturas. Pieņemts. 14. sipēl par pret atturas. Pieņemts. 15. 15. par pret atturas pieņem 16. par pret atturas pieņem 17. par pret atturas pieņemts 18 pār pret atturas pieņems 19 pār pret atturas pieņems 20 līdz 27. Par visiem šiem kopā balsosim varam? Nē. 20. par pret atturas pieņems 21 par pret atturas pieņems 22 par pret atturas pieņems 23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 23 par pret atturas pieņems, 24 par pret atturas pieņems, 25 par pret atturas pieņemts, 2 pārbaudam, 25. sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 21 pret pieņemts. 26 par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts. Balsojam par visu atzinumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 43 par uh, neviens pret, viens atturas. Apsveicam mūsu referenti. Bien. Euh, au point 20, nous votons euh, la question orale. Balsojam par um, nodarbinātiem stratēģiju Eiro 2020 sociālajā aspektī. Vispirms par mūtisko jautājumu. Līnas kundzes pirmais grozījums par pret atturas pieņems 20, di, otrais grozījums par pret atturas pieņems. Balsojam par visu mutisko jautājumu par pret atturas pieņems. Un tagad rezolūcija. Sastais par pret atturas noraidīts. Balsojam par. Arī kungs, jūs gribat sesto pārbaudīt? Labi, pārbaudām. Sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 17 pār 25 pret, viens atturas. Grozījums noraidīts. Balsojam par pirmo punktu, mutiskais grozījums, kuru piedāvā GOE un ALDE grupas. Par. Kurš par šo pirmo punktu grozījumu? Pret. Āturas. Pieņemts. Trešā punkta nav. Septītais. Karabinor. Piedāvāja mutisko grozījumu Septītais grozījums tādējādi grozīts, par to balsojam par pret. Nav skaidrs, pārbaudam. Septītais šādi grozīts, sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 7 pret. Par. Uh, uh, pieņemts. Astotais par. Pret. Atturas Noraidīts. Devītais. Kornelisen Turunen. Main tiek aizstāts pēc liberāļu prasības ar an importance par de, pret atturas. Pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Piekt. Kompromisā par. Pret atturas pieņemts. 16. Eh, Sestais punkts. Bizoto divās daļās. Kurš pāri pirmo daļu? Līdz uh, Excellence of the Practices and the Contents. Par. Pret atturas pieņemts. Par uh, otro daļu pret atturas norādīts. 14. Um, par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas. Pārbaudam 15. Beidzam balsot. 26 pār 17 pret. 15. ir pieņemts. 7. punkts. 17. līn par pret atturas. Pieņemts 18 arkins par pret atturas. Pieņemts 19 Kornelis Anturunen par pret atturas. Pieņemts 20 Harkins par pret atturas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 atturas jāpārbauda. 26. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par 17 pret, 4 atturas, 26. ir pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. 28. par pret pret atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas pieņemts, 31. par pret atturas pieņemts, 32. par pret. 32. Pārbaudam. Sākam balsot. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Beidzam balsot. 26 pār 17 pret. Pieņemts. 33. Kornelīsim Turunen divās daļās. Sākam balsot pirmo, da pirmo daļu par. Invenza Council, no, Invenza Commission. Saka priekšsēdētāji. Invite the Council, combine work. Invite the Council. Par pret atturas pieņemts. Balsojam par otro daļu. Par, pret, atturas. Arī pieņemts. 34. par, pret. Pārbaudīsim 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beid, eh, beidzam balsot. 20 eh, pār 24 pret noraidīts. 35. par pret atturas. 36. par pret atturas. Pieņemts. 37. par pret atturas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 Le vote est ouvert. Sākam balsot. Tout le monde a pu voter le vote. Beidzam balsot. 24 pār, 19 pret, pieņemts. 39 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 40 pār. Pret. Pre, noraidīts. 41 pār pret atturas pieņemts 42 par pret atturas pieņemts 43 par pret atturas pieņemts 44 par pret atturas pārbaudīsim 44. sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 14 pret pieņemts. 45 pār pret atturas pieņemts. 47. grozījums svītrojums pār 47. pret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 atturas noraidīts 50 pār pret atturas pieņemts 52 pār pret atturas pieņemts 53 pār pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot 53. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Beidzam balsot 18 pār 23 pret 53 ir noraidīts. Balsojam par 54 pār pret atturas pieņemts. 29. punkts 55. Bidžoto. Mūtiskais grozījums. Ko iesniedzu es? Par pret atturas pieņemts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 par pret atturs noraidīts. Grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pieņemts. Balsojam par visu rezolūciju. Arī kungs lūdzu. Köszönöm, elnök asszony, csak leszeretném szögezni, miután össze... Paldies! Mēs vēlētos uzsvērt pēc balsojuma, kā mēs nepiekritām tam, ka tas tiktu iekļauts darba kārtībā. Mums nepatika, kā tas tika iekļauts darba kārtībā. Mēs balsosim pret to. Sí, señora presidenta, para decirle que yo mantengo lo que ha sido. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka, ka uh, liels vairākums bija komitejā un arī koordinatoru vidē, uh, vidū. Būtu ļoti svarīgi skatīt šo stratēģiju, mēs balsosim par. Jā, jā. Labi. Tātad novērst citu uh, Uh, ziņu attiecībā uz balsojumu. Tādējādi balsosim par visu tekstu elektroniski. Sākam balsot. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Beidzam balsot. 26 par 16 pret. Divi atturas. Šī rezolūcijas balsojums ir pozitīvs. Tādējādi esam beiguši balsojumu. Paldies! Tiekamies trijos, lai skatītu vadlīnijas. Par orī ziņojumu.